balstoties uz to, ka Horvātija un Kipra vienpusēji atzīst dažus dokumentus par vīzām ekvalentu. Tāņa Fažona ir referente. Es redzu, ka ir daži grozījumi, par kuriem jābalso. Tātad balsosim. Ceturtais balsojums. Kas ir par? Pret? Atturās? Pieņemts. Piektais uh, grozījums. Atvainojiet, kas ir? No translation to French. Franču valodā nav tulkojuma. Kā tas var būt? Kā tas ir gadījies? Nu tad balsosim par piekto grozījumu. Kas ir par? Pret? Atturās? Nu lūk, pieņemts. Vai noraidīts, atvainojiet, protams, noraidīts. Tagad pirmais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Šis ir pieņemts. Otrais uh, grozījums par, pret, kas atturās, pieņemts. Un trešais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Balsojam elektroniski par grozīto tekstu. Sākam balsot. Balsojam lūdzu. Boteklo. Beidzam balsot. 44 nobalsojuši, 44 par. Vienbalsīgi apsveicam uh, Taņu Fažānu. Un balsojam par sarunu mandātu ar padomi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit viens par vienbalsīgi. Neviens nav balsojis pret, neviens nav atturējies vienbalsīgi. Lieliski! Apsveicam. Un tas arī viss. Balsošana beigusies. Now, we turn back. Un tagad atgriežamies pie mūsu parastajām lietām. 14. punkts Lībe komitejas izmeklēšana par Eiropas Savienības pilsoņu elektronisku masveida novērošanu ir paredzēta viedokļu apmaiņa par Krievijas sakaru pārtvēršanas praksi. Tas ir ļoti būtisks punkts mūsu darba kārtībā, un šodien mēs uzklausīsim tātad Andreju Soldatovu no Krievijas par Krievijas sakaru pārtvēršanas praksi. Viņš ir uh, pētnieciskais žurnālists. Viņš mūs uzrunās no Maskavas paredzēta videokonference. Lūdzu, tagad ievērot klusumu, ja jūs vēlaties doties prom, dariet to klusītiņam, jo tūlīt sāksim videokonferenci ar Soldatova kungu. Vai visi esam gatavi? lūdzu, ja jūs ejat prom, tad klusītiņam. Saldādava kungs, lūdzu, mēs jūs sveicam mūsu komitejas sanāksmē. Ja jūs esat gatavs, lūdzu, mēs esam gatavi jūs uzklausīt. Mēs klausāmies. Labrīt! Es ceru, ka visi var mani dzirdēt. Liels paldies un labrīt visiem! Paldies par iespēju izteikties. Es ceru, ka jūs arī redzat manu prezentāciju. Tūlīt mēģināsim palaist prezentāciju, saka priekšsādātājs. Tad es pats neredzu, saka Salvatova kungs, bet es ceru, ka jūs redzat manu prezentāciju. Pamēģināsim tagad palaist prezentāciju. Ja tehnika strādās. Jā, prezentācija ir uz ekrāna. Lieliski. Tātad uh, Krievijas komunikāciju pārtvēršanas prakse. Lūdzu nākamo slaidu. Ļoti īsti pastāstīšu, kas es esmu un kāpēc es runāju par um, sakaru pārtvēršanu Krievijā. Esmu pētnieciskais žurnālists, strādāju Krievijā. Uh, mājaslapā agentūra.ru, kas uzrauga Krievijas slepeno dienestu darbību. Šī eh, mājaslapa bija dibināta 2000. gadā. Un eh, šī eh, mājaslapa kopā ar organizācijām Privacy International un Pilsoņu laboratoriju Londonā ir uzsākusi projektu, lai izmeklētu Krievijas uzraudzības un sakaru pārtvēršanas prakses. Vispirms par terminoloģiju. SORM ir uh, operatīvi izmeklēš, operatīvo izmeklēšanos pasākumu sistēma. Tā Krievija sauc uh, sakaru pārtvēršanu. FSB, uh, Federālā, Federālais drošības dienests, ir galvenā pret terorisma un izmeklēšanas aģentūra Krievijā un operatīvie izmeklēšanas pasākumi ir Krievijas termins, kas tiek izmantots komunikācijas pārvēršanai un noklausīšanās pasākumiem. Šī SORM sistēma ir vēl pārņemta no Padomi Savienības Toreiz sistēma tika izveidota 1980. Eh, gados, to izveidoja viens no KGB institūtiem, un visu laiku šī sistēma tiek atjaunota, lai pielāgotos jaunajām tehnoloģijām. Eh, tā tagad aptver eh, mobilo telefonu sakaru, Skype un citas tehnoloģijas. Ir Arī 80. gadu regulējums uh, šai sistēmai toreiz uh, Krievi, uh, Padomu Savienība bija totalitārā valsts, bet būtībā situācija nav īpaši mainījusies. Atbilstoši likumam, FSB darbiniekam ir jāsaņem noklausīšanās orderis, lai veiktu sakaru pārtvēršanu, bet viņam Nav jāuzrāda šis eh, rīkojums nevienam, eh, un operatoram noteikti nē. Vienīgais tiesā viņam jāprezentē šīs eh, noklausīšanas rīkojums, bet savādāk neviens to nevar kontrolēt. Tas nozīmē, ka operatori maksā par sakaru pārtvēršanas aprīkojumu, ierīko to, bet viņi paši nevar piekļūt pārtvēršanas aprīkojumam pēc tam. Tas nozīmē, ka būtībā FSB galvenā mītne ir saistīta ar SORM aprīkojumu un tikai tā var tam piekļūt. No tehnoloģiskā skata punkta jāsaprot, ka rietumu un Krievijas pieejas uh, Uh, sakaru pārtvēršanai ir atšķirīgas. Eiropā, kā jūs redzat, ir divas uh, komunikācijas uh, līnijas, divi virzieni. At vispirms tiek nodots no tiesības sargājušās uh, iestādes noklausīšanās rīkojums operatoram, un operators atbilstoši šim rīkojumam nosūta datus uh, tiesības sargājušajai iestādēji. Krievijā savukārt ir tikai viens komunikācijas virziens. Tas ir sakars starp operatoru un FSB. Un FSB var uzsākt noklausīšanos eh, jebkurā brīdī, var to veikt, tad sākt, beigt eh, un darīt visu operatoram neko nezinot. Operators nevar zināt, kas uh, piekļūs datiem un kas ko noklausās. Šādā situācijā FSB ir attālinātā piekļuve visiem serveriem un uh, visiem sakariem valstī. Kas tad ir SORM sistēmas lietotāji? Atbilstoši likumam mums ir astoņas tiesības sargājušās iestādes un aģentūras, kas var uh, veikt šādus noklausīšanās pasākumus. Tā ir iekšlietu ministrija, FSB, federālais aizsardzības dienests, izmeklēšanas dienesti, muita, federālā narkotiku aģentūra, ieslodzījumu vietu dienests un galvenā izmeklēšanas pārvalde. Bet sākot ar 90. gadiem Jeļcins toreiz pieņēma lēmumu, ka FSB ir atbildīga par uh, šo sakaru pārtvēršanas sistēmu, jeb sormu. Tas nozīmē, ja kādai citai aģentūrai nepieciešams noklausīties kādu sakarus, tad uh, aģentūrām jāvēršas pie FSB, un FSB nodrošina uh, tehnoloģiski šo sakaru pārtveršanu. 90. gados tā tas darbojās un arī šī gadsimta sākumā. Pēc tam uh, lietas mainījās. Visu pirms ņemot vērā uh, datu apjomu, uh, telefonu sakaru un e-pastu uh, apjomu, jūs redzat, ka pēdējos sešos gados uh, pārtvēršanas gadījumu uh, skaits ir dubultojies. Un šie ir tikai oficiālie skaitļi. Tie noteikti uh, neiekļauj uh, uh, uh ārzemnieku uh, uzraudzību, tie neiekļauj žurnālistu uzraudzību un tam līdzīgus pasākumus. Tas nozīmē, ka sistēma bija jāatjaunina SORM sistēma uh, bija sākumā FSB atbildībā, bet tas mainījās 2000. Uh, gadu sākumā. Trīs citas aģentūras saņēma uh, valsts līgumus, kas sākušas veidot līdzīgas sistēmas. Tā ir iekšlietu ministrija, Uh, Federālā narkotiku apkarošanas aģentūra un ieslodzījuma vietu dienests. Protams, uh, šo sistēmu var izmantot arī pret opozīciju, grūti to pierādīt, bet par to visu laiku tiek runāts.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 uh, of the regional deputy in Russia, uh, uh, who was typical, uh, who was spied on just because he. Mēs ļoti atvainojamies, skaņas kvalitāte nav pietiekama, lai mēs turpinātu tulkot. Uh, atsāksim darbu tikko, kā skaņas kvalitāte būs laba. Uh, the next uh, pl uh, slide, please. Is it better? Is it better? Okay, so uh, of course we have now the big issue with Sochi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 Thank you, Mr. Soldatov, for attending. Paldies Soldatov kungam par šīs videokonferences apmeklēšanu, par tikko dzirdēto ziņojumu, par jūsu viedokļiem. Un, kā vienmēr, tagad ir iespēja uzdot jautājumus un sniegt atbildes. Dosim vārdu deputātiem. Tātad, lūdzu, paceliet rokas, kas vēlas izteikties. Morais, es atvainojos, saka priekšsarētājs. Man ir jautājums par reglamentu. Mēs uz beigām nesaņēmām tulkojumu tikai sākumā. Beigās praktiski nevienā valodā vairs nebija tulkojumu. Vismaz spāņu valodā noteikti tas nebija. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Angliski Visu laiku bija angliski tikai, nebija citās valodās, nevienam nebija tūkojums, nevienā valodā. Nu, man jāatvainojas. Man jāatvainojas, bet prezentācija notikusi. Turpināsim darbu. Kas vēlēs izteikties? Kuri deputāti vēlas izteikties? Sākumā referentkungs Marais. Paldies priekšsēdētājiem. Vēlējos atgādināt kolēģiem, uh, kāpēc eh, mums ir šāda intervija saistībā ar uzraudzību, novērošanu Krievijā, tuvojoties Soči olimpiādai, par mūsu saistībā ar mūsu bažām par eh, FSB aktivitātēm. Manuprāt, šī bija ļoti kompakta un interesanta prezentācija. Paldies jums par to! Mans jautājums ir par ārvalstnieku novērošanu Sočos. Bet tāpat vēlos arī lūgt jūsu viedokli jautājumu par to, cik lielā mērā jūsuprāt tas viss notiks saistībā ar eh, novērošanu, kas Eiropas Savienībā tiek veikta. Tātad jūs runājat par eh, padomu, satelītu uzraudzību, ar Ukrainu tā tālāk. Cik lielā mērā jūs vērtējat kā salīdzinājumu to, to kā atsevišķu operāciju, nu, kāda jūsuprāt ir šī pasākuma apjoms? Sarmu sistēma tika izveidota izmantošanai valsts iekšienē. Tā nav ārvalstu izlūkdatu vākšanas sistēma. Pre, priekš tā tiek izmantot pilnīgi citi pasākumi. Protams, ka SORM ir, sistēma ir iespējams izmantot e, bijušo PSRS republiku teritorijās. Problēma saistīta ar to, ka tad, kad šīs valstis izvēlējās saglabāt padomu pieredzi un aktualizēt savus e, sistēmas, kas bija tuvu Krievijas izvēlētām pieredzē, šī problēma bija ar tehnoloģiju savietojamību. Viņiem ir mans pieminētām valstīm ir šīs sistēmas, kas ir līdzīgas. Mēs vienkārši zinām, kā būvēt, eh, kā eh, veidot šo aprīkojumu. Rietuma Eiropas eh, valstīm ir nepieciešams īpaši pārveidot šo sistēmu, lai izmanto to Ukrainā, Taģikistānā, Uzbekistānā un citās valstīs, bet SORM ietekme, manuprāt, aprobežojas ar bijušo PSRS teritoriju. Paldies, soldāto kungs, priekšsarētājs saka informācijai, tātad, lai risinātu situāciju tehniskajiem dienestam, kas eh, palīdz notriš, nodrošināt eh, Lībe izmeklēšanas eh, komitejas darbu. Izskatās, ka ir tehniska problēma ar tulkošanas sistēmu, līdz ar to tulkotāji nevar nodrošināt tulkojumu šobrīd uh, bet to nepieciešams darīt, lai visiem deputātiem būtu iespējams sekot eh, viedokļu apmaiņai šeit uz vietas viņu izvēlētās valodās. Tā kā, ja ir kaut kas, ko tehniskais dienas spēja darīt, tas ir jādara, lai visiem deputātiem būtu iespējams sekot. E, ejam tālāk. Eh, soldāto kungs, jūs varbūt varētu piefiksēt jautājumus, kurus uzdos ēnu referenti. Mēs dosim iespēju izteikties vairākiem ēnu referentiem, jūs piefiksējat jautājumus, un tad jūs varētu uz visiem kopā atbildēt. Es saņemu ziņu, ka tehniskā problēma ir atrisināt Foskungs, es pirms lūdzu. So I, um, thank you for your... Paldies par prezentāciju. Man ir trīs nelieli jautājumi. Pirmais. Salīdzinot NSA aģentūru darbību un izlūkdienas darbību jūsu valstī, vai jūs tur redzat kādu atšķirību? Otrs jautājums. Pēc uzbrukumiem Volgogradā kā ir sabiedris, sabiedrības viedoklis jūsu valstī par šo tēmu, ja tāds ir. Un treškārt, SORM sistēma vai ekvivalenta sistēma tiek izmantot arī um, komercspiegošanai Eiropā, uzņēmumos un tā tālāk. Paldies. Priekšsarētājs, paldies Foskungam. Paldies, ka centāties angliski darīt. Nu, kamēr tehniskā problēma nav atrisināta, eh, tas ir mans ierosinājums. Iz... Izskatās, ka ir problēma ar skaņas kvalitāti attiecībā uz to, kāda šī skaņa nonāk tūkošanas kabīnēs. Kamēr šī situācija nav atrisināta, es tad eh, ierosinātu uzdot jautājumus angliski. Es zinu, ka tas eh, nav gluži pareizi, tīri principēc, bet eh, ir nepieciešams risināt šo problēmu. Intvelds kundz, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Paldies Soldatovu kungam par to, ka viņš pievienojās mums šodien Mans pirmais jautājums ir šāds. Jūs jau pieminējāt saistību ar Sočiem. Jūs sacījāt, ka Sorm pamatā bija programmā novērošanai iekšzemē, bet kā to var nodal, nodalīt, nodalīt no novērošanas ārvalstīs un varētu būt vilinājums tad, kad sistēma ir izvietota un izmantota soču kontekstā būtu paplašināt eh, to. Vai jūs apzināties un esat informēts par sadarbību ar Eiropas Savienības eh, valstīm masveida noklausīšanās kontekstā, izmantojot SORMU vai citas programmas? Vai jums ir informācija par to, ka Krievijas varas iestādēm būtu pieeja uh, Eiropas Savienības pilsoņu komunikācijām. Un treškārt, vai varat aprakstīt to, kāda veida uzraudzības mehānismu pastāv? Vai ir kāda neatkarīga uzraudzības iestāde, parlamentāra iestāde vai kas līdzīgs? Un vai jums ir zināms, vai kādā veidā šis jautājums tiek skatīts Eiropas padomē, kurā Krievijas federācija ir dalību valsts un vai tas atbilst demokrātiska tiesu varas normām, kuras aizstāv arī Eiropas padomu. Paldies, paldies Infelds kundai, Albrecht kungu neredzu, viņš acim redzot ir šobrīd aizņemts citu vietu, vai vēlas kāds cits varbūt zaļo vārdu izteikties, ja nē, eh, dodu vārdu Kirkop kungam, lūdzu. Labrīt, soldāto kungs! Paldies, ka piekritāt izteikties. Vēlos sākumā sacīt, ka esmu pārliecināts, ka ik viens šeit novēl ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos visus, visu to labāko, un daži no mums droši vien noteikti uzskata, ka varas iestādēm Krievijā vajadzētu nodrošināt, ka tie, kas apmeklē šīs olimpiskās spēles, tiek aizsargāti. Un kontekstā ar to, ko jūs sacījāt mums, ir pilnībā saprotams, ka ir nepieciešams struktūras, kur drošības dienesti aktīvi darbojas, lai nodrošinātu šādu aizsardzību. Tomēr es vēlos uzdot jums sekojušu jautājumu. Jūs šorīt brīvi runājat ar mums. Vai jums ir zinām kāda uh, varas iestāžu attieksmē attiecībā uz jūsu šodien pausto informāciju mums, un vai jūs šobrīd uzturat kāds tieši profesionāls kontakts ar Edvardu Snowdenu kungu, kā mēs sapratām, kurš šobrīd atrodas Krievijā, vai jums ir bijusi iespēja runāt ar viņu, vai uh, ir jums ļauts e, jūsu žurnālistiskās izmeklēšanas darbā apspriest ar viņu žurnāli, elektroniskās uzraudzības jautājumu saistībā ar NSA novērošanu. Un jūs, um, atcīmredzot, ļoti brīvi runājat ar mums šobrīd par savām bažām, vai jūs varētu arī veikt salīdzinājumu starp KGB vēsturisko struktūru un pašreiz vairāk kontrolēto FSB struktūru. Paldies! Priekšsarētājs, paldies Kirchhopkungam! Un tagad goja politiskās grupas vārdā Ensis Kunze. Un tad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 Thank you, mister. Paldies Soldatova kungam. Mums vēl ir iespēja uzdot dažus jautājumus, ja kāds to vēlas. Tāpēc uzklausīsim tagad uh, Romēra Lopes kundzi. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribēju uh, jautāt žurnālistam sekojošo. Tiek teikts, ka ir apdraudējums Edvardam Snowdenam, vai tas ir ticams, vai jūs ko zinat par to, vai tas ir paties apdraudējums personai. Viņu tagad apsargā, un nemaz nezinām, vai šīs ziņas ir uh, patiesas vai nē, vai jums ir kāda uh, informācija. Okay, gonna... Tātad soldāto kungam ir tulkojums. Eh, es vienkārši gribēju pārbaudīt, eh, vai viņš eh, visu sapratis. Tagad Gomes skundze lūdzu. Paldies, Saldatova kungs. Es gribētu jautāt. Jūs pieminējāt, ka nebūs laikam iespējas Krievijas FDD uzraudzīt Eiropas pilsoņus, un kā FDD to nemaz nevēloties, ka Krievijas serveri arī nevarētu šo datu apjomu apstrādāt. Bet vai jums ir zināms kaut kas par tēmētām programmām, iztekot, piemēram, Merkeles kundzi vai citus uh, Eiropas valstu vadītājus, kā to darīja ASV? Vakar Mēs dzirdējām ārlietu komitejas sēdē, kā Kievā uz uh, Maidāna uh, protestētāji saņēma ziņu no valdības, kā viņus uh, turēs par atbildīgajiem par nekārtībām un tā tālāk. Vai jūs domājat, ka ir iespējams šādā veidā temēti novērot uh, cilvēkus un vai tiek izmantota Krievijas tehnoloģija arī Ukrainā? Vēl jūs teicāt, ka um, nu, FDD vairs neuzrauga partijas kā komunistisko partiju. Vai tad tiešām uh, Krievijas uh, parlamentu vairs neuzrauga? Paldies! Priekšstātais jautā, vai ir vēl kādi komentāri? Jā, Intveld kundze. Jā, paldies, ja mums ir laiks vēl uzdot dažus jautājumus. Gribu pajautāt vēl kaut ko. Jūs teicāt, ka NSA ir um, um, dabiskās priekšrocības, proti, kā amerikāņu serveri un programmatūra tiek izmantota visur pasaulē. Bet Krievijā taču arī Arī Krievijā noteikti izmanto daudz Amerikas produktus. Vai tas atvieglo sasaisti ar sistēmām, kas tiek izmantotas Eiropā un citur pasaulē, un vai tas neļautu FTD paplašināt savu uzraudzības darbību ārpus Krievijas, arī Eiropas Savienībā? Tas bija pirmais jautājums. Un tagad otrais. Ar pārsteigumu dzirdēju, ka jūs teicāt, ka programmas tiks izmantotas ne tikai, lai pārtvērtu sakarus uh, Soči spēļu um, kontekstā, bet ka šie dati tiks uzglabāti trīs gadu garumā. Vai jums ir zināms, vai uh, Olimpisko spēļu dalībniekiem par to ir zināms, un vai valdības ir pret to protestējušas? Es domāju, ka valdībām taču jāzina par uh, šo, uh, uh, šiem plāniem, un vai kāda ārlietu ministrija ir protestējusi. Paldies, saka priekšstādājs, ja citu jautājumu nav, tad uzklausīsim tagad atbildes. Lūdzu, Saldatava kungs, jums ir iespēja atbildēt.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 Paldies, uh, Soldatova kungs, paldies par jūsu gatavību palīdzēt mums, uh, iesaistoties šajā uh, konferencē no Maskavas. Un tagad mēs uzklausīsim Morāisa kungu mūsu referentu, ja viņam ir kas sakāms. Ne? Lieliski, nu tad tas arī viss. Vēlreiz paldies Soldatova kungam. Atvadīsimies tagad no jums. Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu piedalīšanos šajā videokonferencē. Liels paldies! Now, we proceed. Un mēs tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Nākamais punkts uh, darba kārtībā ir kopīgas debates par 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Referents ir, referenti ir Rotovas kundze, viņa ir klāt, un Matija kundze arī ir klāt. Tad tagad minūtes 40 atvēlēsim šai diskusijai. Nu, runāsim par tieslietu un iekšlietu jomu un um, uh, iesaistījumu aģentūrām Frontex, Eurojust, Eiropas policijas uh, koledža, uh, patvē, patvēruma atbalsta uh, birojas un Eiropols, kā arī datu aizsardzības uzrauga birojas. Ir vesela virkne aģentūru, iekļaujot šajā skaitā arī narkotiku observatoriju un pamattiesību biroju Tad uzklausīsim tagad mūsu referentes, un pēc tam būs iespēja diskusijām. Rotovas kundze pirmā, lūdzu. Like... Lielas paldies. Jā, es gribētu uh, pastāstīt jums uh, par savu ziņojumu projektu. Uh, pamatiesību aģentūra un narkotika observatorija ir arī eh, šajā ziņojumā trīs dokumentus prezentēšu eh, kopīgi. Iekšējais audits un eh, audita tiesa norāda, ka šīs trīs iestādes ievēro budžeta pienākumus un nav bijis nopietnu kļūdu 2012. gadā. 4,8% operatīvo izdevumu komi komisijai eh, bija norādīts un eh, nav ekspost kontrolas mehānismu, bet diemžēl nebija iespējams eh, noteikt nekādu konkrētu problēmu cēloņu. Ziņojumā ir pieminētas eh, dažas sistēmiskas kļūdas. Piemēram, eh, iekšlietu ģenerāldirektorātā ir noteikts, ka iekšējie audīti ir rādījuši, ka SIS-2 sistēma netika īstenota paredzētajā laikā. Francija un Somija neīstenoja SIS un SIS-2 savlaicīgi vairāku iemeslu dēļ. No citas puses ir panākts um, tomēr diezgan nopietnas progress, uh, jo īpaši pamatiesību aģentūrā. Bet šeit ir jānorāda uz divām kļūdām. Vispirms ekspost izdevumu verifikācija tika ieviesta tikai 2012. gada beigās, un otrkārt šī aģentūra ir zaudējusi uh, tiesā lietu uh, attiecībā uz darba tiesībām. Šīs problēmas ir jāatrisina. Trešais ziņojums ir par Eiropas uh, narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru. Šeit ir vairākas kļūdas. Auditori norāda, ka ex ante un ex post programmu uzraudzība netika veikta, un esmu pārsteigta, ka ex post pārbaudas nenotika kopš 2008. gada. Turklāt 200 tūkstoši eiro uh, tika izmantoti par uh, Uh, nelietotām biroja telpām, un tā ir ilgtermiņa problēma. Šim uzraudzības centram uh, šis problēmas steidzami jārisina, tā ir vislielākā prioritāte. Tad vēl gribu norādīt, ka šis centrs arī neievēro uh, geogrāfisko um, darbinieku sadali, nepieņemot darbā pietiekoši daudz darbinieku no jaunajām dalībvalstīm. Manos atzinumos Eh, ir norādīts uz šīm kļūdām, un es ierosinu, eh, ka mūsu komiteja piekrīt eh, budžeta izpildes apstiprināšanai. Ir iespējams vēl līdz 27. janvārim iesniegt grozījumus. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Matjo kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Tātad, par Eiropas Savienības aģentūrām, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Es sākšu ar Frontex un 2012. gadu. Bija dažas problēmas. Frontex uh, neņem vērā uh, visas uh, savas pilnvaras un pienākumus. Piemēram, Frontex neiesniedza visus pierādījumus par izdevumiem, par pamatotiem izdevumiem uh, nacionālajā līmenī, un tiesa ir uh, uzsākusi rīcību pret šo aģentūru. At, um, ir nepieciešams uh, uzlabot robežu pāraudzību un pamatot izdevumus par robežu uzraudzības materiālu, tā skaitā um, helikopteriem un uh, citu aprīkojumu. Tāpat uh, Frontex aģentūras direktors uh, norādīja, ka viņš ievieš uh, uh, arī uh, sistēma, kas paredz apmaksāt patruļu aprīkojumu stundu taktā. 2012. gadā kopumā Frontex ir izpildījusi savus pienākumus. Eiropols. Eiropols salīdzinot ar 11. gadu, at, uh, pārnesa 50% uh, uh, sava finansējuma un 2012. Uh, gadā jūnijā ir izdevies izmantot gandrīz visu par kibernoziegumu uzraudzību. Eiropols ir atvēlējis vajadzīgo daļu savā budžetā šai, šim jaunajam uzdevumam aģentūrai ir jāuzlabo sava grāmatvedības sistēma, tas jau notiek, un Eiropols labi virzās uz priekšu. Sepol bija problēmas ar uh, budžeta plānošanu un uh, finansējuma pārnesi uz jauno gadu, uh, bet Sepol koledža ir uzlabojusi savu budžeta pārvaldi. Es gribētu arī precizēt, ka Te ir piektais grozījums. Man būs arī mutiskais grozījums par šo atzinumu. Tātad Sepol un Eiropol ir aģentūras, par kurām padomi tā arī nav pieņēmusi lēmumu par Sepol mītnes vietu. Tiek gaidīts jauns komisijas priekšlikums Un varbūt te vajadzētu uzdot jautājumu komisijai, lai uzzinātu, uh, no kurienes vispār radušās šīs idejas par um, uh, sepolu um, uh, pārvietošanu un kāpēc ir šis nesaskaņas ar padomi. Tagad par uh, patvērumu atbalsta biroju. Uh, ir problēmas ar grāmatvedību, bet tomēr um, jāsaprot, ka tikai 11. gadā šīs birojas uh, kļuva autonoms un uh, uh, tāpēc ir saprotamas šīs sākotnējas grūtības. Datu aizsardzības uzraudzītājiem uh, tika veikts audits, nav atrastas nekādas būtiskas kļūdas. Uh, bet tomēr ir e, vēl jāseko e, izmaksu e, sekšanai. Eirojust ir jāuzlabo caurskatāmība, jo īpaši attiecībā uz darbinieku pieņemšanu darbā. Bet visām aģentūrām nepieciešams uzlabot budžeta efektīvāku izmantošanu un jāpanāk, lai uh, ziņojumi tika, tiktu publiskoti uh, visās valodās, nevis tikai vienā valodā. Bet es ceru, ka kopumā mēs varam piekrist budžeta apstiprināšanai. Lielas paldies, paldies Matjo kundze. Tagad mēs uh, dzirdējām tātad uh, komentārus par 12. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Jūs uh, dzirdējāt arī, ka ir iespējams vēl iesniegt grozījumus, bet komisijai vajadzētu tagad varbūt šo diskusiju noslēgt, ja komisijai ir kaut kādi komentāri. Jo Matjo kundze bija arī jautājums komisijai. Vai komisijas pārstāvis ir zālē? Jā, ja? lūdzu jums vārds. Jā, ja, paldies. Uh, mēs uh, šeit esam vairāki pārstāvji. Es atbildēšu uz jautājumiem par komisijas eh, budžeta izpildi, par tieslietu un iekšlietu ģenerāla direktorātiem. Jā, diemžēl man e, e, jāatzīst, ka e, diemžēl e, auditoru tiesa nav iesniegusi detalizētu pārskatu par mūsu ģenerāldirektorātu budžeta izpildi. Un te es piekrītu uh, referentēm, bet mēs eh, varam pateikt, ka audīts eh, tika veikts efektīvā veidā un mūsu budžeta problēmas ir samērā maza salīdzinot ar eh, citām politikām, bet mums arī mazāks finansējums. Un neskatoties uz visu teikto, tās punktuālās pārbaudas deviņas. Uh, uh, vienā jomā un piecas uh, tieslietu jomā, un mēs redzējām, ka uh, nu, kļūdas nebija tik ļoti nozīmīgas, ka tās būtu jāpiemina noteikti ziņojumā. Es esmu arī uh, ļoti uh, apmierināta ar to, ka tieši tieslietu jomā nav nekādu pieziņu, jo. Uh, gada pārskats uh, tika iesniegts, un es gribētu teikt, tur nav nekādu tādu problēmu. Un uh, ģenerāldirektorāts Roma. Tas ir tas lielākais apjoms, plašākais arī darba apjoms. Jāsaka, ka iekšējā audita ieteikumi un arī eh, jautājums saistībā ar Schengen bija eh, ar novēlošanos. Un tos eh, auditori varēja pārbaudīt tikai tad, kad Horvātija um, un Schengens jautājums tika virzīt uz priekšu. Un brūtībā, nu, salīdzinot ar visām citām, tas tika novēlot skatīts. Nu, tas ir drīzāk tāds jautājums, kas, nu, nebija īpaši veiksmīgi termiņa orientēts. Būtībā viss kopumā ir bijis veiksmīgs. 2012. gada uh, budžets bija vienīgais, kurā DJHOM, jeb ģenerāldirektorāts, uh, Um, tika arī rezervi iestrādājas, un mēs ceram, ka 2013. gadā viss uh, būs veiksmīgs un rezervs uh, uh, izveida nebūs nepieciešama. Paldies! Paldies komisijai par šiem skaidrojumiem, par šo tēmu. Tiešām tas izraisa kaismīgas diskusijas mūsu komitejā. Es redzu, ka Matjo kundze vēlas vēl ko teikt. Lūdzu. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsādātāja kungs, bet es nesaņēmu atbildes jautājumu, jo gribu uzdot uh, komisijai jautājumu. Mēs uzklausījām un mēģinām nu, tā nesekmīgi saņemt uh, sepol reformas uh, ziņas un arī par to, kur uh, sepol mītne atradīsies. Un mēs neesam saņēmuši. Uh, priekšlikums un padomēji bija jāpieņem lēmums, uh, jāizsaka priekšlikums par sepolmītni, lai komisija visbeidzot izteiktu priekšlikumu un tāds, nu, tā kā starp institūciju karš šis uh, uh, veidojas, tas ir, nu, ļoti bēdīgi starp komisiju un uh, padomu. Un es vienkārši gribētu zināt, ka un, uh, vēlos atbild no komisijas, nu, kādēļ tā. Paldies, Matjē kundze, lūdzu, vēlreiz. Matjē kundze izteica piezīmi nu, ar tādu ļoti lielu iesaistu, un varbūt, ka komisija vēlreiz, vēlreiz varētu mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Jā, es neesmu atbildējis uz šo jautājumu, jo neesmu uh, kompetentā persona, bet, uh, nu, katrā gadījumā uh, šie atbildes elementi ir kompleksi. Es gribētu piedāvāt sekojošo, mēs varētu sniegt rakstveida atbildi. Es saprotu, ka situācija nav tik ļoti vienkārša un ir tādi, nu, pamatoti mē, iemesli, kādēļ tika uh, gaidīts. Un uh, informācija, kas ir manā rīcībā, ir tāda, ka komisija vienmēr ir cent centusies eh, ras, veidot sinerģiju un eh, arī taupīt līdzekļus, eh, un tāpat arī mm, tādi pagaidu risinājumi dalību valstīs mūsu skatījumā nav tie efektīvākie, un es domāju, ka plašāku informāciju mēs varētu sniegt rakstveidā. Paldies! Nu, katrā gadījumā esam uzklausījuši, uzklausījuši viedokļu apmaiņu. Uh, referenti par desmit pret uh, ziņojumiem un uh, LIBE uh, komitejas uh, darba kārtībā budžeta apstiprināšana 2012. gadam ir nozīmīgs jautājums, uh, skatos arī uz komisiju, un es neredzu. Ā, redzu, gan ir uh, deputāte, kas vēlas uh, izteikties. Gan skundz, lūdzu. Sentence. Paldies pārsteigumu KN referentei par šo dosjē mūsu politiskās grupas vārdā. Es varu piekrist tam, kas ir ziņojumos iekļauts. Mēs visdrīzāk iesniegsim dažus grozījumus, bet pamatā tie ir pozitīvi. Un atgriežoties pie šī jautājuma, par kuru tiks spriest tikko, par Seipolu atrašanās vietas pārcelšanu, un tas tiek pieminēts arī ziņojumā Mēs visdrīzāk būsim konsekventi visos šajos dosijēs, uzskat, ka ir svarīgi, lai mēs darītu kaut ko vairāk, nekā tikai skatītos uz 12. gadu un saistībā arī ar šīm debatēm par sepolu apvienošanos un atrašanās vietas maiņu. Mēs visdrīzāk paldīsim arī savas bāžas par EDPS problēmu šajā ziņojumā. Paskatīsimies, kā mēs noformulēsim šo grozījumu, bet visdrīzāk mēs skatīsimies plašāk par 2012. gadu kā tādu. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Tas viss šobrīd es redzu, ka nākošais darba kārtības punkts jau varētu būt tās ir Tie ir jautājumi par juridisko palīdzību un tie ir procedūras jautājumi, bet es skatos, kā Romero kundze un Vēbers kundze vēl nav zālē, tikai viena no referentēm ir šīm, kopē, šīm kopīgām debatēm. Nu, tā tad pus stundu pauzi. Es iesaku, jo 11.30 gribējām sākt šo diskusiju, bet vēlos vēl norādīt eh, to, ka vēl gribu teikt, ka 27. janvārs ir termiņš, līdz kuram var iesniegt eh, grozījums par budžeta pieņemšanu. Nu tā tad neliels pārtraukums, pusstundu pārtraukums, jo citādi Redzu arī, ka Romēro kundze ir mm, devusies prom, arī Vēbers kundze nav šeit, līdz ar to nu, tas saprātīgākais būtu pusstundu pārtraukt sēdi un atgriežoties eh, pie darba 11.30.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 Eh, Romero kundze arī drīz ieradīsies, bet es domāju, ka mēs var, sāksim. Jo viņi ieradīsies kur katru brīdi. Tālāk kopīgās debates 15., 16. un 17. darba kārtības punkts attiecībā uz juridiskās palīdzības paketi. Vispirms Eiropas ar apcietināšanas orderu, Kornelis de Jongungs ir referents, tālāk nevainīguma prezumcija, Refana, referente Renātas Vēbers kundze un procesuālās garantijas bērniem, kuri aizdomās turētas vai apsūdzētas personas krimināla procesā Romero Lopes kundze referente. Komisija prezentēja šo uh, likumdošanas aktu paketu attiecībā uz uh, aizdomās turētājiem un apsūdzētājiem personām, lai pabeigtu ceļa kartes īstenošanu, kuru padome prezentē 2009. gadā, nosakot vispārīgos standartus taisnīgām procesuālajām tiesībām. Tas ir ievērojams solis uz priekšu Eiropas brīvības, taisnīguma un drošības telpas attīstībā koncentrēties uz trim aspektiem šajā tiesību aktu paketē. Uzklausīsim vispirms Olivie Dēlkungu no Tieslietu ģenerāla direktorāta un pēc tam ar referentu līdzdalību uh, diskutēsim komisiju, lūdzu. Paldies, paldies, priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi, labdien, paldies par to, ka uzklausat. Libe komiteja ir izteikusi priekšlikumu tikties un esmu ļoti atzinīgs par uh, to, ka tāda iespēja ir, un paldies arī referentiem, kas ir iesnieguši savus dokumentus. Kā jūs uzsvērāt, priekšsēdētāja kungs, komisija saņēma politisko mandātu attīstīt uh, pilsoņu tiesības uh, tajā ietverā, kas ir saistīts ar uh, tiesvedību, lai garantētu atbilstošu tiesvedību uh, visā Eiropas uh, Savienībā. Tas ir uh, tāds soli pa solim ejams ceļš, un esam iepriecināti, ka trīs direktīvas jau ir pieņemtas. Pirmkārt, direktīva par tulkošanu mutiskā un rakstveida krimināla procesā. Kopš 27. oktobra 2013. gadā tā ir spēkā tāpat arī tiesības. Uh, saņemt informāciju par apsūdzību. Tā stāsies spēkā 2. jūnijā, stāsies spēkā 2. jūnijā šogad, un tāpat tiesības tikties ar advokātu un tikties ar trešajām pusēm, ar ģimeni eh, apsūdzētajiem vai aizdomās turētajiem, un eh, tā stāsies spēkā eh, līdz 2016. gada novembrim. Tātad tas ir konteksts, kurā komisija pagājušā gada 27. novembrī ir prezentējusi savus dokumentus. Mēs iesniedzām juridisko pakotni eh, trīs priekšlikumu direktīvām, stiprinot pilsoņtiesības direktīvas, kas ir saistītas eh, ar eh, nevainības prezumciju tāpat arī tiesības piedalīties klātienē, lietas izskatīšanā tiesā un specifiskas uh, procesālās garantijas bērniem, kur ir aizdomās turētās vai apsūdzētās uh, personas, un tāpat arī pagaidu juridiskā palīdzība aizdomās turētājiem vai apsūdzētajām mm, personām, kurām ir atņemta brīvība. Un juridiskā palīdzība Eiropas apcietināšanas ordera procesā. Komisija ir izteikusi divus priekšlikumus. Priekšlikums, priekšlikums pār procedurālajām tiesībām īpaši um, ievainojamām personām, jeb, jeb um, personām, uh, kas saskars ar uh, problēmām, un tāpat tas ir darīts arī saistībā ar juridisko palīdzību. Es uh, tieši sākšu skaidrojums par trim direktīvām ne. A, kavējot uh, vairs laiku. Tātad uh, pirmais jautājums - nevainīguma prezumcija un tiesības piedalīties klātnē lietas izskatīšanā tiesā. Mēs runam jām šajā priekšlikumā. Uh, un stiprinam uh, eh, procedūrālās uh, tiesības, uh, kādas jau ir minētas citās uh, direktīvās. Nevainības prezumcijas uh, šī um, direktīva ir uh, saistīta uh, ar um, vēl diviem priekšlikumiem, kā jau tos es minēju, procesuālās garantijas bērnām un pagaidu juridiskā pers palīdzība. Visi šie jautājumi ir sastarpēji saistīti un ir absolūti nepieciešams attīstīt procedurālās tiesības, tāpat arī censties, lai tiktu panākta apusēja to atzīšana. Eiropas cilvēktiesība tiesa. Uh, tā kā mēs domājam, ka ir apci, nepieciešami minimālie standarti, kas būtu visiem kopēji, ir izteikuši arī priekšlikums. Tātad šie ir priekšlikumi. Tagad runājam par nevainīgumu prezumciju, un tas stiprinās arī proceduālās tiesības, kas ir nogarotas direktīvā. It īpaši, kas skar advokātu palīdzību. Tāpat ir iesaistīts arī un ietverts arī uh, princips par uh, taisnīgu uh, lietas izskatīšanu un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā. Runājot par uh, nevainības prezumcijas uh, atzīšanu dalībvalstīs, situācija ir visumā akceptējama. Ir atsevišķi punkti, kurā uh, šo um, principu vajadzētu uh, stiprināt. Un neskatoties uz to, ka šī likumdošana pastāv, ir uh, vairāki nevainības prezumcijas pārkāpumi. Uh, tie turpina notiek uh, Eiropas uh, Savienības valstīs. Mēs runājam šeit par četriem jautājumiem. Cilvēktiesība tiesas jurisprudence. Nevajag uh, autorizēt uh, publiskas uh, atsaucas no juridiskas vai administratīvas uh, struktūras, uh, piemēram, policijas, par notiesāšanu pirms uh, tā nav formā, pirms šī persona nav formāli un oficiāli notiesāta. Uh, Līdz tam brīdim tā paliek apsūdzētā persona. Pēc tam mēs gribam a, stiprināt krimināla tiesības, lai a, pierādījumi būtu a, apsūdzības pienākums, nevis a, to apgāšana a, aizstāvības puses pienākums. Eiropas cilvēktiesību tiesas noteiktie standarti ir a, spēkā, un mēs ceram, ka godīgi procesi un labāka procesu uh, izveida būs uh, vērojama arī visā Eiropas Savienībā. Nākošais uh, tiesības uh, neizteikties. Un tāpat arī tiesības uh, nesadarboties, tās arī ir ietvertas starptautiskās tiesībās un tās atbilst arī taisnīgas lietas izskatīšanas principiem, ka šādas tiesības tiek dotas. Apsūdzēto nevar, apsūdzētiem nevar likt sniegt pierādījums, kas varētu novest pie negodīga vai ne spēkā nēsošu notiesājumu. Nu, Tāpat runājot par sankcijām, tad, kad tiek pārkāpt šīs klusšķiešanas princips. Un visi tie pierādījumi, kas ir iegūti pārkāpjot šīs tiesības, tās visi tie pierādījumi nevar būt tikt izmantojami, lai panāktu notāsošanu. Mēs runājam par pamatiesību pārņemšanu direktīvā, ir ļoti strikti noteikumi. Eh, eh, tas ir saistīts ar aizstāvību un ar eh, to, ka ir tiesības arī uz atkārtot lietas izskatīšanu. Par to jārunā šais, šīs lietas kontekstā. Uh, Nākošais jautājums - procesuālās garantijas bērniem. Visas starptautiskās tiesības atzīst to, ka bērni ir īpaši trausli ievainojami, ievērojot viņu vecumu, apziņu un ir papildu aizsardzību nepieciešama mazskatīgiem. Ir vairāk dokumenti, kas garantē uh, nepilngadīgo tiesības, bet ir eh, nepieciešama šo tiesību stiprināšana un eh, izvēršana. Tādēļ mēs esam izstrādājuši eh, šo direktīvu kopā ar ieteikumu aizsargāt īpaši ievainojams personas. Šādā veidā mēs vēlamies izveidot minimālās minimālā apjoma tiesības visiem jauniešiem, kas ir jaunāk par 18 gadiem, kurus tiek turēts aizdomās par uh, veiktu nodarījumu. Viņu vecākus jāinformē par to, viņiem skaidri jā, stā, jāpaskaidro process, viņiem nedrīkst atteikt tikties ar advokātu. Un mēs domājam, ka tas ir viens no būtiskākajiem noteikumiem šajā direktīvā, kas nozīmē, ka obligāti advokātam ir jābūt pieejamam un arī aizsardzībai jātiek garantētai. Tāpat arī tikties ar ģimeni pirms sprieduma Tas ir nepieciešams, lai adaptētu spriedumu uh, nepilngadīgā dzīves apstākļiem. Tāpat ir uh, jāveic veselības uh, pārbaude un jābūt ļoti uzmanīgiem, kā notiek uh, policijas iztaujāšanas, uh, nopratnāšanas, ir jābūt audiovizuāliem vismaz arī um, dokumentiem par šo procesu. Tagad par nākošo jautājumu Tie, kas strādā ar uh, nepilngadīgajiem, uh, tie jāinformē par to, ka procedūras laikā ir jāaizsargā bērnu privātā dzīve, un noslēgumā tas arī ir ļoti nozīmīgi, īpaši parlamentam, um, bērniem ir uh, pret viņiem jābūt īpašai attieksmei, un aizturēšana un brīvības uh, atņemšana ir iespējama tikai īpašos gadījumos. Un ja tas notiek, tad e, ir e, nepieciešama arī personas integritātes e, kopuma aizstāvība un bērniem jābūt nodalītiem no pieaugušajiem aizturētajiem. Viņi nav turami fiziski kopā. Tagad pēdējā direktīva, par ko mēs runājam, tā ir pagaidu juridiskā palīdzība, un tā ir tieši saistīta ar direktīvu par uh, tiesībām tikties ar advokātu. Tā tika pieņemta novembrī un tā pārēdz, ka ir tiesības tikties ar advokātu. Bet, ja a, personai nav a, resursu uz pašam, lai tiktos ar advokātu, vai arī tā ir a, aizturēta, šāda tikšanās nebūtu efektīvi, ja vien netiek sniegta pagaidu juridiskā palīdzība, un tas ir šīs direktīvas a, darbības pamats. Tātad ir jāievēro proporcionalitātes principi. A, Uh, šis aptvērums ir uh, ierobežots. Um, tas tiek attiecināts uz uh, aizturētām personām un uz tādām personām, kas atrodas sarežģītā situācijā, kas ir viegli ievainojams. Un jāuzsver tas, ka ir nepieciešams aizsargāt šos cilvēkus, ka viņiem ir tiesības kā visiem uz taisnīgu procesu un nevis uz pašais stāvību. Tātad viņiem Nebūtu uh, jāliek uh, ilgi gaidīt uz advokātu palīdzību, kamēr uh, uh, administrācija īsteno šo procesu, kamēr tiek atrasts advokāts. Tātad ir nepieciešama nekavējoši, nekavējoši sniegt palīdzību, proti, pagaidu juridiskā palīdzība. Līdz šī konkrētā persona nesaņem tad tā advokāta palīdzība, ko uh, nozīmē valsts. Valsts pēc tam varētu sekt uh, šos izdevumus pagaidu juridiskai pa palīdzībai, ja uh, konkrētai personai nav pašai šādu uh, uh, līdzekļu. Un tas ir saistīts arī ar Eiropas apcietināšanas orderu procesu, tā aptvēram procesu un uh, pielietošanas procesu. Tātad visi aizdomās turētie un apcietinātie uh, pēc, ja saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderu, viņiem ir tiesības neizteikties, viņiem ir tiesības izmantot visus tos likumdošanas aktus un tiesības, kas ir saistīts ar kriminālu procesu. Mēs prasām plašāku konverģenci nacionālajās juridiskajās sistēmās, tās ir uh, atšķirīgas un ļoti sarežģītas arī, un mums likās, ka ir lietrīgi rīkoties, kā mēs to piedāvājam, un tādēļ, ja ir nepieciešams, tad komisija varētu izteikt likumdošanas priekšlikumu, kas ietvertu mans pieminētās jomas. Paldies, paldies, priekšsēdētākungs. Tagad laiks referentiem izteikties par katru no jautājumiem eh, par savu dosie. Kornelis De Jong vispirms par Eiropas apcietināšanas orderu. Ja. Paldies, priekšsēdā kungs. Es eh, tiešām esmu gandrīz par to, ka par šo jautājumu var sastādīt ziņojumu. Arī komisija to jau uzsvēra. Ir izmantojama arī eh, citi instrumenti, nu, piemēram, izmantot tiesības aizstāvībai. Bet šīs tiesības nevar uh, izmantot, ja uh, nav garantēta arī uh, tāda pagaidu palīdzība. Jautājums ir uh, arī sarežģīts, jo mēs uh, esam sasākuma perioda uh, beigu termiņā. Dažas dalība valstis uh, prasa attiecībā uz šo. Uh, juridisko palīdzību. Citu pieeja, jo viņas uzsver to, ka tas izmaksās miljonus, miljardus, un tagad ir situācija, kad ir jātaupa, un uh, šādi izdevumi nav iespējami. Nīderlandē juridiskā palīdzība un tiesības uz um, taisnīgu procesu netiek uh, vienmēr garantētas. To redz arī citās dalībvalstīs. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tas ir tāds ļoti būtisks likumdošanas darba jautājums un laika posms, un ir arī vēl sarežģījumi, jo komisija bija ļoti piesardzīga. Nu, būtībā es uh, gaidīju un uh, domāju, ka nu nav tāda īpaši laba metode skatīt visu fragmentēti. Es domāju, ka jautājumi jāskata kopumā. Tātad. tad procesionālās tiesības tiek mainītas uh, soli pa solim atsevišķos gadījumos. Ir tāda tā kā ceļa kārta, uh, pagaidu palīdzība un tad atkal kāda cita sadaļa tiek skatīta. Jādomā arī par to, kā uh, tiesneši arī varēs uh, strādāt un uh, atsaukties uz to, runājot par direktīvu. Dalībvalsts uh, Tā komisija domā, ka tā tik plaši, nu, teiksim, nemaz nerīkosies, bet, nu, es neesmu uh, par to norūpējies. Uh, ja es raugos uz šo direktīvu, tiesības uh, saņemt uh, palīdzību aizstāvībai. Un atsaucoties uz um, dalību valstīm, vai dalību valstis var um, nozīmēt um, tādu uh, advokātu, kas varbūt, kuriem varbūt nav laika, kas varbūt nesniedz kvalitatīvu palīdzību, tas ir tad uh, ietverts ieteikumā, nevis direktīvā. Nu, tas nav pieļaujams. Bez tam nākošais. Pieeja proces pa, procesuālajai palīdzībai. Tas nav ietverts uh, direktīvas uh, risinājumā. Šeit ir rakstīts, ka dalībvalsts nosaka kritērijus. Nu, ja kāds ir bagāts kādā dalībvalstī, valstī, tad eh, viņš nesaņem procesuālo eh, palīdzību un ar tiem pašiem līdzekļiem kādā citā dalība valstī viņš saņemtu tādu. Nu, tad tas ir tāds eh, dubults mērāklis pielietojums. Es domāju, ka šeit ir nepieciešama skaidrība. Un gribu uzdot jautājumus komisijai par Eiropas ārestorderi. Teksts direktīvā ir pārāk, nu, no tāds uh, neobligāts. Es gribu, lai gan par valstī, kas izsniedz šo orderu, gan tajā, kur cilvēks tiek aizturēts, tiktu sniegt procesuālā palīdzība, jo komisijas priekšlikums ir nedaudz nu, tāds vienkāršots. Es gribu izteikt arī vēl citas piezīmes un vēlmes adresētas komisijai. Mēs esam jau neformāli veikuši viedokļu apmaiņu, ir arī sēde jau bijusi ar ēnu referentiem. Mēs mēģinam noskaidrot dažādas jautājumas. Nu, piemēram, kāda ir parlamenta nostāja un šīs komitejas, kā arī frakcija nostāja par uh, sekojošu pieeju. Ir direktīva un uh, ieteikumi, kā mēs uh, rīkojamies. Gribu uzzināt arī, nu, cik tālu ir gatavs strādāt frakcijas šajā sasākumā nu, visdrīzāk, kā nevarēs uh, pirms sasākuma beigām rast vienošanos, bet ko tad mēs tad darīsim? Vai tad varēs atrisināt ar ēnu referentiem tāds vispārējais jautājums? Vai varbūt, ka mēs varētu pieņemt plenārsēdē rezolāciju, ja eh, ir vēlme virzīties eh, tālāk, tad tas arī ļoti labi. Es esmu gatavs strādāt ar, ar šo jautājumu. Uh, bet uh, būs uh, sarežģīti pieņemt uh, parlamentu nostāju plenāru sēdē, jo um, šo jautājumu kopumā ir arī dažādi sarežģīti punkti. Es šī uh, dosie ietveros esmu gatavs daudz laika nākošo nedēļu uh, ritumā veltīt, bet nu, man būs arī nepieciešama citu frakciju palīdzība. Paldies! Thank you very much, uh, Chair. Liels paldies priekšsēdētāji. Labi, ka man ir iespēja uh, piedāvāt jums uh, pirmo savu viedokli par šo uh, priekšlikumu paketi. Sākumā gribētu teikt, ka pēc būtības viss ir kārtībā, bet mani satrauc nevis pamatprincipi, bet izņēmumi, jo parasti tieši eh, detaļās eh, ir eh, tie sarežģījumi. Un šeit ir dažas lietas, kas ir pretrunā ar direktīvas mērķiem. Komisija tagad runāja tikai par tām labajām lietām, par pamatprincipiem, kurus es neapstrīdu. Un es gribētu tomēr uzsvērt arī dažus citus jautājumus, uh, kas man šķiet ļoti problemātiski. Šajā priekšlikumā ir uh, divi jauninājumi Eiropas Savienības līmenī, kas jāpiemin. Pierādījumu nasta ir uh, apsūdzības pusē. Tas tā ir, bet dažos gadījumos mēs tomēr uh, pierādījumu nastu pārnesam, jo aizsardzība nedrīkst pārkāpt nevainīguma prezumpciju. Tā ir pateikts. Tas mani pārsteidz, jo visa šī lieta balstās būtībā uz vienu vienīgo nolēmumu no cilvēku eh, tiesību tiesas no 88. gada. Un pat eh, šis eh, nolēmums nav pareizi citēts, jo Salabaku pret Francijas lietā pamatojumā bija pateikts, ka tiesa pati norāda, ka dažas situācijas nav jāsaskaņo ar sestā panta mērķi. Tā kā šeit ir visai nopietna problēma. Turklāt ir vēl viens uh, cilvēktiesību tiesas atzinums, kas uh, rāda, kā šīs pierādījumu nastas uh, pārnešana var novest pie situācijām, uh, kad, eh, piemēram, nelielu nodarījumu gadījumā radīsies smagāka situācija apsūdzētajām nekā, ja nodarījums būtu bijis smagāks. Un tad 17. pants. Tur ir pateikts, ja uh, tiek izmantoti spiedienu līdzekļi, uh, lai uh, piespiestu uh, aizdomās turamo vai apsūdzēto uh, sniegt informāciju. Bet būtībā nozīmē ir atļauts izmantot kaut kādus uh, piespiedu līdzekļus, bet ir ierobežojums. Eh, vai tas nozīmē, ka mēs pārkopējam šeit uh, patriotu likumu no ASV? Es to varētu saprast, bet pieņemt es to gan nevaru. Manā valstī likumdošana uh, ir tāda, un uh, ka tas nav pieļauts, un vairumā dalību valstu likumdošana to nepieļauj. Komisija iet vēl tālāk un runā šeit par proporcionalitāti, par uh, piespiedu līdzekļu uh, apjomu un tā tālāk, uh, kas ir nepieciešami, lai veiktu izmeklēšanu un panāktu apsūdzību. Es ļoti ilgi esmu strādājusi kā uh, advokāte, un Pat, piemēram, ir zināmi gadījumi, eh, kad eh, apsūdzēto bērni tika eh, aizvesti prom no ģimenes, lai piespiestu apsūdzēto sniegt liecību vai kaut ko darītu. Tādi gadījumi ir bijuši. Un ņemot to vērā, jāsaka, komisijas priekšlikums ir pārāk neskaidrs, tas ir pat bīstams. Un es tāpēc gribētu uh, lai pirms notiek kaut kas ar šo dosie, mēs saņemtu uh, pamatiesību aģentūras atzinumu par to, vai šīs priekšlikums ir savienojams ar Eiropas konvenciju par cilvēktiesībām un vai tas ir savienojams ar cilvēktiesību tiesas judikatūru. Jo mēs plānojam pievienoties šai konvencijai un tad tiešām derētu nodrošināt, kā tiesību akts atbilst cilvēktiesību tiesību Uh, normām. Tāpat es gribētu zināt arī, ko domā juridiskais dienests par šo priešlikumu. Vēlāk mēs noteikti vēl diskutēsim. Es katrā gadījumā augstu novērtētu uh, kādu pētījumu no neatkarīgiem ekspertiem par šo jautājumu. Tad par to, ko teica De Jonga kungs. Viņš runāja par laika grafiku un par iespēju strādāt līdz sasaukuma beigām. Tas būs atkarīgs arī no tā, kad mēs saņemsim šos atzinumus, kurus pieminēju. Mēs varam, protams, strādāt pie dažiem darba dokumentiem, bet pamatdarbs laikam jau iekritīs nākamajā sasaukumā. Un uh, šajos uh, priekšlikumos, protams, ir labās puses, bet daudz vēl jāpaveic. Paldies uh, tagad Romero kundze par bērnu tiesībām. Paldies, Paldies priekšsētāji kungs. Es um, gribu paust um, savu nožēlu par to, ka komisija ir nu tik vēl par vēlu iesniegusi šos dokumentus, līdz ar to visdrīzāk, ka tos nevarēs tik ātri pieņemt. Tā tad bija daži jautājumi, kas bija pretrunīgi, bet, nu, jāsaka, ka šie sarežģītie, strīdīgie jautājumi skar tos, kas ir eh, tādā sarežģītākā situācijā, proti nepilngadīgos un uh, citas iedzīvotāju kategorijas. Tā tad es eh, domāju, ka mēs nesam ietvēruši tos, kas atrodas sarežģītā situācijā, jo iznāk tā, ka Eiropas pilsoņi visi nav pilnībā vienādā situācijā likuma priekšā. Uh, ir uh, jāgarantē iespēja uz uh, vienlīdzīgo uh, attiecību, un tādēļ man ir ļoti žēl, ka tieši šīs jomas vēl nav ietvertas. Tas būtu bijis iespējams par garantijām krimināla procesā. Mēs būtu varējuši to pieņemt šajā sasaukumā. Tagad jautājums par uh, nepilngadīgajiem. Tas ir tieši šis ziņojums, ar kuru es nodarbojos. Un lai arī uzklausījām komisiju, komisija saka, ka ir tādas zināmas garantijas, uh, kas uh, vēl nav. Uh, pietiekami uh, ietvertas, bet uh, to jau varēja šeit uh, direktīvā iestrādāt, nu, piemēram, uh, advokātu palīdzība un citi tādas dažas garantijas, uh, kuras uh, dod uh, nepilngadīgajiem, uh, varbūt, ka negribēja ietvert attiecībā uz uh, dažiem pieaugušiem apsa, uh, aizdomās uh, turētajiem, nu, piemēram, tiesības uz advokātu vai medicīnsko palīdzību. Tātad šeit mēs saskaramies ar situāciju, ka ir noteikts garantijas un vai nu tās atkal ir uh, mm, svītrotas vai pievienotas, nu, nav īsti skaidrības par to, kā tas tomēr tagad viss notiks. Nu, piemēram, juridiskā palīdzība, finanšu palīdzība, nu, visdrīzāk, ka šos dokumentus nemaz tagad vairs uh, nespēs pieņemt. Un mēs uh, to tagad uh, atliekam, atliekam uz tādu uh, nezināmu brīdi. Tāds lēmums ir pieņemts, bet, nu, paužu savu uh, vilšanos nožēlu, ka uh, šī uh, pakotne kopumā nav uh, pieņemta tā, kā būtu uh, vēlējušies mēs to. Paldies tagad Matjē kundze. Paldies, priekšstādā kungs, nu pavisam īsi. Gribu atzinīgi vērtēt šo komisijas priekšlikumu pakotni. Tas tā tiek iesniegt nedaudz vēl, nu tāpat kā kolēģi to saka, nu, protams, arī uh, palīdzību, juridiskā palīdzība, par to daudzkārt esam runājuši un būt, mēs būtu vēlējušies, ka tās būtu prezentētajā pašā laikā, kad tika runāts par tiesībām uz advokātu, bet no nu, dokuments tagad ir mums pieejams, laika nav pārāk daudz un žēl, ka šis dokuments sasniedz mūs tikai tagad un diemžēl mums paliek vēl tikai divi pusmēneši darba šajā sasaukumā un pabeigt šo, šo direktīvu iz autostrādi, jāsaka, nu nesam burvji. Nu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums un skatam to pašu sasākumu beigās un ļoti žēl. Diemžēl, nu, nav laika pabeigt. Tie ir ārkārtīgi nozīmīgi. Dosie jautājumi, eh, nevainīguma prezumcija, eh, procesuālās garantijas bērniem, un tāpat arī juridiskā palīdzība, pagaidu juridiskā palīdzība, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un man ir ļoti žēl, ka nav laika pabeigt šos jautājumus pirms sasaukuma beigiem. Bet tajā pašā laikā gribu teikt paldies komisijai, ka tie ir iesniegti nu vispār kā tādi. Paldies nākošā runātāja Zipelkondze. Paldies priekšsādātāji. Liels paldies! Es gribētu ļoti īsi izteikt sākotnējo komentāru. Es mēnu referente jautājumā par Eiropas prokuratūru. Un es gribētu atgādināt, cik smags bija šis darbs, cik uh, ilgi mēs diskutējām par procedurālo tiesību ceļakarti. Uh, Mēs diskutējām par to jau labu laiku, ļoti lēni, un ties vai mums tagad izdosies ātri virzīties uz priekšu, jo Eiropas prokuratūra būs efektīva tikai tad, ja mums izdosies visās jomās noteikt minimālās prasības, varbūt pat harmonizētās normas, kas joprojām nepastāv. Žēl, ka mēs tik lēnām virzāmies uz priekšu. Tagad par konkrētajiem jautājumiem. Sākšu ar pēdējo atzinumu par bērnu tiesībām. Pagātnē vairākās jomās, arī strādājot pie ceļa kartes, mēs norādījām, ka ir vajadzīgas īpašas prasības un normas bērniem un centāmies šīs prasības apvienot paketē. Bet šeit tomēr kaut kas iztrūkst. Trūkst pasākumu uh, citām neaizsargātajām grupām, piemēram, cilvēkiem ar uh, garīgās veselības traucējumiem, kam arī ir vajadzīga īpaša palīdzība, neskatoties uz to, ka viņi ir pieaugušie. Tad vajadzētu to arī šeit iekļaut vai vismaz vienoties par piemērotu risinājumu. Nevainīguma prezumpcija ir ļoti svarīgs aspekts Bet kāpēc tad šeit ir vajadzīga vēl viena direktīva? Jo nevainīguma prezumpcija ir pamat instruments demokrātiskajās valstīs. Tas ir instruments, kas tiek izmantots, lai novērstu uh, subjektīvu tiesu. Un mēs taču vadāmies pēc principa, ka uh, pierādījumu nasta vienmēr gulstās uz uh, apsūdzības pārstāvjiem. Nav tā, ka kādam jāpierāda savs nevainīgums. Nē, valstī jāpierāda, ka cilvēks ir vainīgs. Tāpat, piemēram, noteikums, ka cilvēks nav spiests uh, sniegt liecību pret sevi, uh, tas ir pamatprincips. To nedrīkst uh, apvērst kājām gaisā un izmantot pret apsūdzēto vai aizdomās uh, turāmo Tā kā vajadzētu šeit sakarā ar nevainīguma prezumpciju saprast, ka tas ir pamatprincips un aizdomās turētais nedrīkst teikt arī publiski kaunināts vai vainots kaut kādā nodarījumā, kas vēl nav pierādīts, pirms ir notikusi tiesas prāva un pieņemts spriedums. Un visbeidzot par juridisko palīdzību. De Jonga kungs jau pieminēja, ka šis varētu būt viens no sarežģītākajiem jautājumiem, kas ir saistīts ar izmaksām. Par to mēs daudz esam diskutējuši. Un man šķiet pilnīgi nepieņēmami, ka tieslietās mēs izdodam miljonus, miljārdus, bet neatrodam finansējumu, eh, lai nodrošinātu pamatprincipu, proti taisnīgu un drošu tiesu. Tas tiešām ir uh, pilnīgs absurds. Mēs te runājam par samērā nelielām summām, kas būtu ļoti svarīgas mūsu pilsoņu tiesību aizsardzībai. Un šeit pēkšņi izraisās šīs nesapra, nesaprotams diskusijas ar uh, Uh, dalību valstīm. Uh, bet juridiskā palīdzība vajadzīga taču visiem jānodrošina tiesības piekļūt advokātam visiem. Eiropas apcietināšanas rīkojuma sakarā uh, arī, un te piekrītu De Jonga kungam, vajadzīga šī juridiskā palīdzība. Vairākos gadījumos ir jānodrošina iespēja saņemt palīdzību gan izsasmes valstī, uh, gan tiesas valstī. Tieši tur tas varētu būt īpaši nepieciešams. Nezinu, vai mēs varēsim to visu paveikt vēl pirms vēlēšanām, un ko mēs varēsim vispār paveikt, bet katrā gadījumā jārīkojas ļoti aktīvi. Mums vajadzētu vismaz parlamentā uh, šos atzinumus pieņemt, un pēc tam Uh, mudināt dalību valstis rīkoties ātrāk un īstenot jau apstiprinātās uh, direktīvas, lai beidzot īstenotu šo ceļakarti. Paldies, Ipels kundze, un tagad Latfordas kundze. Thanks very much, President. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms par nevainības prezumcijas direktīvu. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir par darbības jomu. Ierosinātā darbības joma tiek piemērot fiziskām personām, kas ir apsūdzēts vai kuras tiek turēts aizdomās krimināla noziegumos. Citās procesuāla tiesība pasākumos saskaņā ar ceļkārti, kura es, piemēram, biju par mutisko un rakstisko tulkošanu, uh, atbildīgā referenta, man jāpārbauda, vai, kā, vai tāda pata formulējums tiek izmantots pārējās direktīvās. Šeit ir runāts, ka tas tiek pie, piemērots e, personām no brīža, kad e, kompetentās iestādes oficiālā veidā vai kā savādāk informē šīs personas, ka viņas tiek turēts aizdomās vai apsūdzētas krimināla nozieguma izdarīšanā. Pašreizējā komisijas priekšlikumā nav ietvērta šāds e, frāze no brīža, kad tas viņiem tiek darīts zināms, ka viņi ir apsūdzēti vai aizdomās turamie. Es vēlētos no komisijas dzirdēt skaidrojumu, kādēļ tas ir šādi diferenciēti darīts atšķirīgi no citiem pasākumiem. Un otrkārt, un tas ir galvenais jautājums, jautājums par sesto un septīto uh, pāntu par tiesībām neliecināt pret sevi un tiesībām nesadarboties. Es vēlētos dzirdēt eh, norādes arī no pamatiesību aģentūras. Jāsaka, ka pati attiecībā uz apsvērumu punktiem numur 17 un 19 eh, vēlētos saņemt informāciju. 17. kur Vēbers kundze citēja, runāja par to, ka atļauts ierobežot ietekmēt cilvēks piespiest, viņas ierobežot. Tātad piespiest sniegt informāciju drīkst, tikai jādara tas ierobežot. Un sestais un septītais punkts. Principā šīs tiesības tiek kvalificētas, bet sestais un septītais pāns eh, apgalvo, ka šīs tiesības ir absolūtas jebkādas tiesības, kas pārkāpjot noteikums tiek iegūtas, tiek atzīts par spēkā nēsošam. Līdz ar to ir šī pretruna starp apsvērumiem un pamatekstu. 19. apsvērumā rakstīts tiesības klusēt kalpo kā aizsardzība pret, eh, pie, pret to, ka varētu liecināt pret sevi. Bet tāpat laikā uh, apsvērums e, norāda, ka var lietot ierobežot piespiedu darbību. Līdz ar to ir šāda nesakritība, ko es vēlētos e, noskaidrot, saņemt paskaidrojums par to. Tālāk, Anglijā un Velsā vismaz, par to es vismaz aptuveni esmu kompetenti runāt, ir tiesībām klusēt, zinām, kvalifikācija kas, cik man zināms, ir atbalstīts arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jebkurš, kurš skatās eh, jebkādu britu kriminālu seriālu televīzijā, un cik man zināms, daži cilvēki to dara, tad sākumā pie aizturēšanas sniegtais brīdinājums, ko tiesību sargājušie iestādes dara. Tātad jums neko nav pienākums teikt, bet e, tas var apdraudēt jūsu vēlāk tiesā sniegto liecību, ja jūs šobrīd to darīsiet. Respektīvi, šobrīd runāsiet. Līdz ar to es teiktu, ka ar zināmām drošības klauzulēm tas būtu iespējams, un 20 gadus atpakaļ parlamentā pieņemtā dokumentā par to arī runāts. Tātad par tiesībām klusēt e, persona tiek informēta, Tātad līdz ar to atsevišķos gadījumos ir zinām izņēmumi, cik es saprotu, arī Strasbūras tiesa to ir akceptējusi. Es vēlētos no komisijas saņemt skaidrojumu par to, tāpat es arī atbalstītu Vēbers kundzi aicinājumā sniegt komentāru un e, tieši no pamatiesība aģentūras puses par to, cik šis priekšlikums ir savietojums ar konvenciju vai pārkāpj to. Uh, Tāpat arī, kā jau es minēju, par saskaņotību un savietojamību e, starp šiem pāntiem un apsvēriem. Paldies, Tārāks Argentīnī kundze! Paldies, priekšsādātāji! Es izteikšos ļoti īsi. De Jonga kungs un Zīfels kundze e, pateica daudz no tā, ko es grasījos e, paust un es tāpēc pievērsīšos tikai dažiem aspektiem. Konkrēti, juridiskā palīdzība aizdomās turētājām un apsūdzētajām personām. Mana valdība, piemēram, interpretēs uh, šos noteikumus tā, ka pirmā diena uh, policijas iesirknī vēl nav uh, brīvības atņemšana. Tas vēl ir uh, jādefinē. Un tad, tāpēc pie mums, piemēram, pirmajā dienā vēl nebūtu jānodrošina piekļuva advokātam. Tā vēl nav atņemšanas brīvība. Tāpēc jādefinē konkrēti un harmonizēti, kas tas ir, lai nevarētu to interpretēt dažādi. Es piekrītu tam, ka vajadzētu panākt pilnīgu skaidrību par tiesībām uz juridisko palīdzību. Mēs vēlamies uh, risināt šos jautājumus visaptveroši un uh, panākt ne tikai pagaidu juridisko palīdzību, bet palīdzību visa procesa garumā. Un tad vēl viens komentārs. Eiropas apcietināšanas rīkojuma gadījumā Tad, ja mums ir apcietināšanas rīkojums, mēs teicām, ka ja persona tiek izdota citai valsti, arī tur viņai ir tiesības uz advokātu. Pie mums šis jautājums tagad ir uh, atrisināts, bet šīs direktīvas kontekstā jāsaka, ka arī tiesas valstī, šajā uzņemšanas valstī, tiesības uz advokātu ir jānodrošina. Tas vēl nav pietiekoši skaidri formulēts. Tekstam ir jābūt viennozīmīgam, proti, kā tiesības uz advokātu ir gan izcelsmes valstī, gan uh, tiesas valstī. Un uh, Lutfords kundas komentāri to arī skaidri pauda. Paldies! Uh, chairman, Kirhopkungs, paldies priekšsarētāji. Ļaujiet man sākumā apsveikt komisiju ar šo tālāko soli notikumu attīstībā, atbilst, atbildot uz Stokholmas programmas uzdotajiem mērķiem. Es domāju, ka mēs visi šajā zālē esam vienisprāts par vispārīgo pieeju attiecībā uz atbildētajiem krimināla lietās. Man ir zinām tieši pieredze šajā jomā, un man šķiet, ka līdz šim sasniegtais progress attiecībā, piemēram, uz tulkojumu saņemšanu, uz tiesībām saņemt eh, pilnu informāciju apsardzētājiem, un pamatlieta piekļuve advokātam vispār. Tur mēs esam diezgan ātri sasnieguši progresu. Pūkstens gan nav mūsu pusē. Uh, manuprāt, mēs nespēsim eh, daudz ko pavirzīties uz priekšu Stokholmas programmas jomā vai šajā jomā kopumā līdz šī sasaukuma beigām. Līdz ar to es piesardzīgi izteikšos savos komentāros. Trīs pasākumi, kas šobrīd tiek apspriesti, un Makentā ir man kolēģi būs ēnu referente procesuālas garantijas bērniem dosijē, kur ir ļoti liela apjoma darbs. Jautājums par nevainīgumu prezumciju ir tāds, ka principā nav jautājumu par to, ka būtu bijuši kādi signāli, ka nevainīguma prezumcijas jomā dažreiz apzināti vai pat neapzināti tiek uh, zaudētas atsevišķās valstīs, un Lutfords kundzes piezīme par to, ka jāmaina teksts, kad apcietināšanas laikā, kur policijas darbinieks izsaka, nu, šeit vajadzētu līdzsvarot lietas. Jāievēro, ja protams, tiesības klusēt personai, un to nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot, bet tas ir absolūti atbilstoši šajā kontekstā, ka ja aizturētais izvēlas neievērot tiesības klusēt attiecībā uz sniegtajiem pierādījumiem, tad no tāpat var izdarīt secinājums arī no personas klusēšanas, fiziskas klusēšanas. Eh, bet katrā ziņā eh, policija to ņem vērā. Bet kopumā es uzskatu, ka tik tiešām tā ir arī pareizi, lai cilvēkam būtu tiesības klusēt, neteikt neko tādu, kas varētu būt eh, kā liecība pret viņu pašu vai pret kādu citu personu. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir at, apstiprinājusi, un to arī Latvijas kundze pieminēja, vairākās lietās šādu pieeju ar nosacījumu, ka pastāv drošības pasākumu šai jomā, nepieciešama drošības pasākumu. Bet Pirmkārt, minimālās prasības attiecībā par to, kā izturās pret apsūdzētām un aizdomās turamām personām, ir tas, ka ir nepieciešams stiprināt eh, normas šajā jomā. Mums ir nepieciešama pamat standarti visā Eiropas Savienībā attiecībā uz piekļuvi taisnīgai tiesai Par juridisko palīdzību tas ir sarežģītāks jautājums. Kā jums jau zināms, esmu vienmēr piekrit citiem priekšlikumiem, bet man rada bažas tieši juridiskās palīdzības jautājums. Es joprojām uzskatu, ka šis ir jautājums, kas būtu uh, pašu dalību valstu kompetencē. Mums visiem ir atšķirīgas finansējums sistēmas izveidots, dažkārt plašākas vai mazāk plašas, bet jautājums ir tāds. Ja valsts tiešām uh, pieņem konkrētu pieeju juridiskā palīdzības jautājumu, vai tas tiešā veidā ietekmē atbildētāju tiesībām, vai gadījumā, ja nav publisks finansējums, vai vismaz pietiekams publisks finansējums, vai apsūdzētais tādējādi zaudē savas tiesības. Un priekšsēdētājiem būs prieks dzirdēt, ka es to arī beigšu savus izteikumus, ka Eiropas aresta vai apcietinājuma orderis būtu jāreformē. Bet darot to, mums jābūt piesardzīgiem runājot, ka, protams, mēs varam sniegt pietiekam juridisko palīdzību visur, bet pastāv arī citi veidi, kā nodrošināt to, ka pastāv taisnīga attieksme pret eh, personām, izmantojot piemēroto kaut no instrumentiem, kas mums ir jau šobrīd pieejami visā Eiropas Savienībā. Un izskatās, ka ar Eiropas apcietināšanas orderi eh, šī ir ļoti svarīga joma, varbūt ir nepieciešams tomēr ar horizontāliem pasākumiem to risināt. Un kā Makintājas, tā kā Makintājas kundze šeit nav, tad atti, attiecībā uz procesuālajām garantijām bērniem. Arī šeit mums jābūt piesardzīgiem, neiejaucoties pārāk dziļi juridiskās palīdzības un finansējuma jomās, bet ir absolūti nepieciešams nodrošināt lielāku skaidrību par to, kāda informācija tiek sniegta bērna vecākiem vai viņa aizbildnim. Un tāpat arī ir svarīgi nodrošināt to, lai kādas arī garantijas tiktu izstrādāts bērniem, būtu piemērots bērniem. Respektīvi, lai tās nav tikai normas, kas ir pieejamas pieaugušiem un tiek automātiski pārkopēts arī attiecinot viņus uz bērniem. Bērni ir atšķirīgi no pieaugušajiem, viņiem ir atšķirīgas vajadzības, viņiem ir nepieciešama lielāka aizsardzība daudzos gadījumos, salīdzinot ar pieaugušajiem. Līdz ar to mums jābūt piesardzīgiem, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši pamainam citas lietas, kas nav piemērotas bērnu aizsardzībai. Jā, paldies, Kirhop kungs, mēs uzklausījām vairākus deputātus, vairākus viedokļus ierosināt šādi rīkoties, tā ka mēs esam procedūras sākuma posmā, šai diskusijas sākuma posmā, un šī pirmā soļa mērķis bija uzklausīt komisiju, tad es ierosinātu otru kārtu referentiem nerīkotu izteiktas. Es domāju, ka pats svarīgākais un interesantākais šobrīd būtu uzklausīt komisijas atbildi uh, attiecībā uz tiem jautājumiem, kas te ir uzdotu. Komisija tagad vārds, bet lūdzu ļoti īsi, jo mēs gandrīz esam pārsnieguši jau mūsu sanāksmes laiku. Mums vajadzētu saņemt no jums atbalstu, lai ievērotu mums atlikušo laiku. Tad lūdzu īsumā komisija. Prezident, Paldies, priekšsēdētāji kungs, nu es mēģināšu. Tātad komisija vienmēr ir gatava tikties ar referentiem un ēnu referentiem, lai detalizēti diskutētu par šiem jautājumiem. Tagad par juridisko palīdzību. Jā, es saprotu jūsu zinām vilšanos, bet mēs ievērojām to, ka juridiskās sistēmas ir ļoti dažādas, sarežģītas un arī šis izaicinājums saistībā ar ekonomisko situāciju dalību valstīs ietekmē arī darbu. Tagad Tagad par nevajadzības prezumciju ļoti jūtīgs jautājums. Visi mūsu priekšlikumi ir saistīts arī ar to, ko ir teikusi Eiropas cilvēktiesība tiesa, bet nevienmēr tas viss ir ļoti, ļoti skaidri. Nu, piemēram, tiesības uz klusēšanu. Un šeit jāsavieno nu, tādi divi pamati jautājumi. No vienas puses um, godīga tiesa uh, attiecībā uz uh, apsūdzēto, un no otras puses arī cilvēktiesība ievērošana, tātad tiesības uz uh, klusēšanu, ievērot visu to, kas ir ticis teikts, ka nu, nevar uh, izdarīt secinājums no um, personas uh, klusēšanas, bet mēs uh, domājam, ka dažkārt šie jautājumi ir pārāk specifiski, tādēļ, ka uh, ja eh, mēs runājam par šo specifisko jurisprudenci, tad nu, tas ietekmē šīs pamatiesības uzpulsēšanu, bet nu, ne, nevajadzētu piešķirt izņēmumus. Nu, tas ir apmēram tas, ko es gribēju teikt par šo jautājumu. Nu, tagad par aptvērumu. Formulējums ir atšķirīgs šīm trim direktīvām no iepriekšējām direktīvām. Tas tuvojas tam, kas ir izdarīts attiecībā uz Eiropas arestorderi. Un mēs mēģinājām visu. Uh, Uh, pēc iespējas vienkārši attiecībā uz aizdomās turēto. Uh, un, ja uh, iestādes cilvēku uzskata par aizdomās turēto, tad tiek iestājas spēkā, stājas spēkā šo direktīvu aptvērums. Nu, tas viss, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies, paldies par jūsu palīdzību, un nu, mēs, nu, burtiski esam izsmēluši visu mūsu komitejas darbam atvēlēto laiku. Es domāju, ka noslēgumā mēs varētu ierosināt referentiem sazināties ar ēnu referentiem, lai izlemtu par to, kā rīkoties tālāk attiecībā uz nākamajiem soļiem katrā no disjē, kas tika izskatīt šajās kopīgās debatēs. Un tagad paziņojums. Loģistiski iemeslu dēļ man jāatvainojās, bet jāpaziņo, ka darbu mēs atsāksim trijos, bet ne šajā telpā. Nomainīta telpa. PHS 7C50. Tātad sākot no 3 līdz 4 šo pēcpusdienu. Tātad, tātad pēc tam no 4.10 līdz sēdes noslēgumam būs PHS 3C50. Man jāatvainojas. Bet, atsimredzot, tur neko nevaram darīt. Paldies! Tātad trijos, vēlreiz atkārtoju, PHS 7C 50, pēc tam no četriem PHS 3C 50. Paldies! Thank you!